protokola tekstā. Nākamā sēde notiek uh, rīt, ceturtdien, 11. martā no pulkstens deviņiem. Darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā internetā. Sēdi slēdz. Paldies!